cīņa pret floras un faunas noziegumiem. Als erster Redner im Namen Nākamais uh, referenta vārdā uz piecām minūtēm uzstāsies Gerbrandī kungs. Dank u wel, voorzitter. Ik werd ongeveer twee jaar geleden. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Apmēram pirms diviem gadiem Es biju šokēts uzzināt to, cik daudz uh, degunraģu nomeda Eh, malu mednieki. Šis skaitlis bija trīskāršojas 2010. gadā, un mēs nerunājam vien par degunraģiem, bet arī par ziloņiem. Apmēram 40 tūkstoši ziloņu gadā tiek medīti. Tie ir apmēram 10% no kopīgā ziloņu daudzuma, bet mēs te runājam arī par reptiliem, putniem, pat uh, augiem un kokiem. Uh, jāsaka, ka Mūsu daba nav pakļaut nekādiem likumiem, tā vienkārši tiek noplicināta un Dienvidu Austrum Āzijā tiek pārdoti ļoti daudzi šādi dzīvnieku izcēlesmes produkti. Apgrozījums ir mērāms 15 miljardu eiro apmērā katru gadu un tas ir, tā ir lielākā Eh, viena no lielākajām eh, nelegālās tirzniecības jomām pasaulē aiz eh, nu, ieroču, narkotiku un cilvēku tirzniecības. Pirms gada es sāku strādāt pie Eiropas rīcības plāna, ko piedāvāju Eiropas komisijai. Ir ļoti jauki, ka Eiropas komisija ir pārņēmusi vairākus no maniem domu graudiem un tika arī parakstīts nolīgums ar Ķīnu, lai vērstos pret šādiem noziegumiem. Bet eh, nav ar to gāna. Un ņemot vērā 2013. gada statistiku, nav veikts pietiekam daudz arī pagājuši gadiem žēl tika tika pastrādāt šādi noziegumi. Uh, Es te runāju par simts uh, nogalinātiem deguma raģiem 2009. gadā, pagājuši gadu 110, uh, un uh, šie skaitļi turpina augt. Neskatoties uz NVO uh, centieniem uh, noķert malu mēdniekus, UNEP, Traffic, Interpols un daudz citas organizācijas ir vienkārši bezspēcīgas. Priekšsēdētāji kungs, secinājumi ir ļoti vienkārši. Ja mēs pēc iespējas ātrāk neatbalstām, neapstādināsim šos noziegumus, tad jāsaka, ka vienā brīdī daudzas no pazīstamām dzīvnieku sugām būs pakļauts inī, iznīcībai. Tādēļ es uzņēmos iniciatīvu, sagatavoju mutisko jautājumu ar rezolūciju. Eiropas spēlējumā loma šeit patiešām ir nozīmīga. Mēs nedomā, nerunājam tikai par Āfriku un Āziju. Kādēļ? Pirmām kārtām mums ir jāuzņemas savi morālie pienākumi, mums ir jācīnās pret dzīvnieku masveida iznīcināšanu. Otrām kārtām. Un jāsaka, ka diemžēl arī mūsu dalībvalsts piedalās šajā tirzniecībā gan kā gala mērķis, gan kā tranzīta ostas. 2012. gadā Nīderlandē. Of 50 slachtanden in één. Uh tika pārtverti uh, eh, vairāki dzīvnieku izcelsmes produkti. Seš 100 kg nelegāli iegūtu korāļu, 50 eh, kg jūras zirdziņu un eh, citas sugas. Jāsaka, ka Eiropas Savienībā vēl joprojām netiek darīts pienākami daudz, un es ceru, ka Eiropas Komisija šeit spēlēs daudz izšķirošāku lomu. Jāsaka, ka tam ir arī sociāla ietekme. Eh, šī malu mēdniecība un noziegumi eh, rada sociālu nestabilitāti. Un jāsaka, ka miljardiem eh, attīstības palīdzības tādā veidā kļūst nesvarīga. Es domāju, ka Eiropas komisijai kopīgi ar dalību valstīm vajadzētu izstrādāt rīdzības veselības pānu. Jāsaka, ka ir jāvēršas pret šiem noziedzniekiem ar daudz augstākiem sodiem. Protams, mums ir jāvēršas pret noziegumiem, ir jāvēršas pret tirdzniecību un e, šim jautājumam jāpiešķir daudz prioritārāks status. Eiropolā ir jāizveido īpaša nodaļa, kas cīnītos pret šādiem noziegumiem. No tā mēs nevaram atteikties. Mums ir Māk hulp via ontwikkelingsinstrumenten. Ehm, eh, um, Mums ir uh, jāpadomā arī par uh, nosacījumu mainīšanu uh, ar tām valstīm, kam tiek sniegta attīstības palīdzība. Rezolūcijā ir arī teikts, ka dalību valstīm un komisijai ir jāizveido fonds, lai aizsargātu um, dažādas uh, liegumus un aizsargātās zonas. Priekšsēdētāji kungs, kāda ir mūsu politiskā vērtība, ja mēs uh, neko nedarām, skatoties, kā tiek iznīcināta daba, kā tiek iznīcinātas šādas vienkārši ikoniskas sugas un ar to iznīcināšanu tiek pelnīt miljārdi. Ja mēs neko nedarīsim, tad mūsu vērtība ir līdzvērtīga nullei. Mums beidzot ir jāsāk darboties, un es ceru, ka komisija kopīgi ar dalību valstīm piekrīt parlamentam, ka ir nepieciešams konkrēts un ambiciozs rīcības plāns. Paldies! Herzlichen Dank, Herr Kollege. Paldies, dārgais kolēģi. Im Namen der Kommission. Komisijas vārdā gribēju sveikt Patočņika kungu un došu jums arī vārdu. Mr. President. Paldies, priekšsētāji kungs, godātie parlamenta deputāti. Vispirms vēlos pateikties, ka Brandi kungam, kā arī visiem Eiropas parlamenta deputātiem, es pateicos par jūsu iniciatīvu runāt par savvaļas dzīvnieku kontrabandu, ne tikai parlamentā, bet arī citās institūcijās. pasaulē ārkārtīgi pieaug šāda veida kontrabanda. Tā ir viena no lielākām noziedzīgām aktivitātēm globālā līmenī. Tas apdraud dažu ļoti svarīgu sugu izmiršanu. Tas arī apdraud biodaudzveidību un daudz valstu stabilitāti. Mēs veiksmīgi varēsim par to cīnīties, ja starptautiski cīnīsimies roku rokā, iekļaujot arī uh, avotranzītu un uh, uh, mērķa, gala mērķa valstis. Eiropas Savienība ir strādājusi pie šiem jautājumiem vietējā līmenī, starptautiskā līmenī ar zinātniekiem, lai apzinātu apdrautās sugas un konkrētos draudus. Vēlos izmantot šo iespēju, lai jūs informētu, ka komisija nesen iesniegusi priekšlikumu uh, lai Eiropas Savienība kļūtu arī pilntiesīgi citas locekle. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments varēs sniegt arī tām savu piekrišanu pirms parlamentu vēlēšanām. Mēs arī uzdodam jautājumu par savas dzīvnieku um, e, kontrabandu arī mūsu divpusējās attiecībās pagājušajā gada vasarā. Mēs svīt, uh, parakstījām arī vienošanos ar ķīnieš, Ķīnas partneriem. Uh, šajā jomā. Mēs arī atbalstām citas pūliņus, 31 valsts, kurā ir liela ziloņu kopiena, arī ir parakstījusi vienošanos un arī izvērš dažādus projektus, lai samazinātu nelegālu ziloņu uh, un citu apdraudēto sugu nogalināšanu. Tiks arī attīstīts monitorings, noteikumu ievērošana, arī spēja identificēt uh, šos smalu medniekus un cīnīties pret kontrabandu. Taču ir arī jāsaprot, ka tendences pieaug un uh, ir pret uh, mūsu pūliņiem. Un kontrabandas biznesa ir ļoti uh, ļoti um, peļņu, liels peļņu nesošs. Pie, piemēram, viens um, um, degunrads ir dārgāks nekā kokaīns. Šī kontrabanda ietekmē visu Āfrikas kontinentu, arī Eiropas Savienība ir tirgus un arī tranzīta kontinents nelegāliem pro, eh, precēm un dzīvnieku sugām, un tas apdraud arī daudzas valstis, korupcija atvieglo šo kontrabandu. Tas vājina valsts valstis, kuras jau ir vājas, tas apdraud uh, na, um, mieru. Mums ir nepieciešama daudz lielāka arī politiskā atzinība par uh, draudu, kādu rada uh, savvaļu su kontrabandu. Tas ir daudz tālāk par vīdes uh, ministriem, ārlietu ministriem. Uh, ir jāiesaist muita, tiesības, sargājušās iestādes, NVO, privātais sektors. Visiem ir spēlēm ļoti svarīga loma. Uh, Jūsu rezolūcijas projektā arī tiek risināt daudz jautājumu un jūs aicināt nekavējoties rīkoties. Vairākas dalība valsts arī ASV paziņoja, ka tās palielinās savu politisko apņemšanos, lai cīnītos pret sauvaļas sugu nelegālu tirzniecību. Eiropas komisija strādā pie vairākām idejām par to, kādā veidā Eiropas Savienība varētu attīstīt efektīvāku pieeju un cīnīties pret sauvaļas sugu Uh, kontrabandu. Mēs prezentēsim šīs idejas komisijas paziņojumā dalību valstīm un parlamentam nākā mēnes. Es strādāju pie tā kopā ar kolēģi Malstrēm un citiem kolēģiem, pie Balkungu un arī Eidāfu. Komisija pievērsīs uzmanību tam, cik ļoti svarīgi ir izsināt globālo problēmu, uh, kas ir savvaļas sūtirzniecība. Uh, Izvērtēsim Eiropas Savienības pasākums, lai varētu atbalstīt cīņu pret šādu veidu kontrabandu gan globāli, pasaules līmenī, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Un visbeidzot, uzsāksim arī debats par eh, to, kādā veidā Eiropas Savienība arī nākotnē varētu cīnīties pret savvaļas sugu kontrabandu. Kā es norādīju, sākumā problēmas dimensija ir ievērojami mainījusies. Mums ir nepieciešams jauns idejas, kā cīnīties pret kontrabandu, kā samazināt pieprasījumu, kā risināt arī stabilitātes un mieru. Mier, jautājums. Un tādējādi mēs aicinām iesaistītās puses izteikt savus viedokļus. Vispirms, kas tad ir labi darbojies, kas ir mazāk labi darbojies un kādi varētu būt arī citi pasākumi, kāds var pieņemt Eiropas Savienību, lai pret to cīnītos. Papildus arī sabiedrības konsultācijām mēs organizēsim konferenci 10. aprīlī. Eiropas parlamenta rezolūcija ir ļoti liederīgs ieguldījums, lai varētu informēt vairāk sabiedrību par to, cik šis jautājums ir svarīgs. Komisāra Mālstrēm un es sagaidām diskusijas ar jums un citiem iesaistītajām pusēm par potenciāliem risinājumiem, lai nodrošinātu, kā mēs varam atbildēt izaicinājumam par uh, savvaļas sugu kontrabandu. Paldies! Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Paldies, komisār kungs! Tagad uzstāsies runātāja grupa vārdā. Pirmā ir pieteikusies Jordans Izeļa kundze uz uh, trim minūtēm, lūdzu. Lielas paldies, priekšsētā. Vispirms es vēlētos pateikties referentam un komisāram par šo uh, jautājumu. Mēs runājam par ziloņiem, bruņurupučiem un uh, visiem citiem dzīvniekiem, bet iespējams, ka pilsoņi domās, ka mēs runājam par jautājumu, kas nav tik svarīgs, bet šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas apdraud bioloģisko daudzveidību, politisko stabilitātu un likumvaras ievērošanu. Likumdošana ir ļoti strikta arī Eiropas Savienībā, un eh, šis nav tikai un vienīgi trešo valstu jautājums. Uh, Tas ir saistīts arī ar citas konvenciju, un es esmu izskatījis datus 2012. gadam. Ir bijuši 799 eh, eh, ziņojumi par eh, šo te nelikumīgi ievesto dzīvnieku atsavināšanu. Eiropas Savienība ir ārkārtīgi nozīmīga tranzīta mm, teritoriju, kā arī eh, galamērķis, tāpēc mums ir jācenšas nostiprināt likumdošanu un īstenot jau pieņemto. Tas, kas mums nepieciešams, ir kopīga Eiropas mēroga likumdošana, un es ceru, ka komisija strādās pie, dalībā, pie tā, lai dalībās likumdošana pēc iespējas konsekventāka ārkārtīgi svarīgs ir arī vienots eh, sankciju līmenis, jo mēs Nevēlamies, lai dažas valsts eh, tiktu izmantotas kā iespēja no nelegālo eh, šo eh, sugu ievedēju puses. Mana politiskā grupa neatbalsta jaunu fondu izveidošanu šim nolūkam, bet ir ārkārtīgi nozīmīgi informēt sabiedrību par šo jautājumu arī starptautiskā mērokā. Ehm, Likumdošana ir spēkā kopš 75. gada, un pavisam nesen ANO paziņoja par to, ka tirsnie, nelikumīga tirsniecība ar uh, dzīvnieku un augstsugām ir tikpat nozīmīga problēma kā uh, narkotika tirsniecība. Tā tik tiešām ir problēma, un Eiropas Savienībai arī turpmāk aktīvi jādarbojas starptautiskā mērogā. Uh, Mums ir aktīvi jāiesaistās, un mēs ļoti daudz varam panākt ar efektīvu palīdzību attīstībai. Mana politiskā grupa atbalsta šo dokumentu, un cerams, ka mums izdosies samazināt šīs noziedzības apmērus. Vispēdzot, es vēlos teikt, ka neviena tirzniecība nenotiek bez pieprasījuma, un eh, tāpēc mums ir jādomā arī par sabiedrības informēšanu, jo bez pieprasījuma eh, ziloņkaulam un eh, citām precēm nebūs šāds tirsniecības. Paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs eh, sociāls un demokrātu vārdā Pots kungs uz divām minūtēm. Liels paldies priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja strādāt pie šīs ziņojuma. Šī ir nopietna problēma, un tas, ka zālē ir tik maz deputātu, neatspoguļo to, cik nopietna ir šī problēma. Taču kolēģi optimisms eh, eh, man nav sasniedzis, jo pirms zinām laika mēs eh, diskutējām jau par šo jautājumu, gatavojoties citas konferencei, kas bija paredzēta Bankokā. Mēs lieliski apzināmies, kādas ir šīs problēmas un jautājumi, kas ar to saistīti. Runa ir par eh, sugu saglabāšanu kā tādu, un bieži vien runa ir arī par veselu ekosistēmu nopostīšanu. 2013. gadā situācija ievērojami pasliktinājusies, jo pārnacionāli tīkli ir iesaistījušies šajā neklikumīgajā tirsniecībā un ziloņi un dagunraģi ir apdraudēti. Um, šis jautājums ir cieši saistīts ar terorismu un uh, organizēto noziedzību Eiropā. Mēs jau dzirdējām šos skaidļus. Runa ir par simtiem dzīvnieku, uh, kas šādā veidā tiek nelikumīgi ievesti, un runa ir par to, ka tiek apdraudāts vesels sugas. Eiropa varētu darīt vairāk. Es vēlētos, lai komisija spērtu uh, stingrākus soļus, vēršoties pret uh, šo tirzniecību. Arī Eiropas Savienība grēko šajā jomā, un es vēlētos, lai komisija paredz tādus pasākumus, uh, kas eh, liektu iespēju importēt eh, mirušus dzīvniekus eh, vai dzīvnieku ķermeņa daļas, kā medību trofejas un tā tālāk. Tā joprojām. Paldies! Paldies! Un nākamais runātājs Alta grupas vārdā uz 3,5 minūtēm Gerprāndīkungs. Okay, Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies arī komisāram par sniegtajām atbildēm. No vienas puses komisārs uh, man uh, mani iepriecināja, sakot, ka būs konsultācijas, ka viņš konsultēsies ar citiem komisāriem, bet, eh, diemžēl, tas viss notiek pārāk lēni. 10. aprīlī būs konsultācijas. Nu, šodien ir janvārs, paies trīs mēneši, un tad mēs varam runāt par desmit tūkstošiem ziloņu. Nu, tas patiešām ir steidzams jautājums. Cik ilgi mēs varam atļauties būt tik gausi? un uh, neizlēmīgi. Es saprotu komisāru Patočņika labos nodomus, bet mums pat tiešām latiņa ir jāuzstāda augstāk. Uh, ASV īstenībā var kalpot mums par paraugu. Hilārija Klintona, kā ārlietu ministre, šo jautājumu ir iekļāvusi savā politiskajā darba kārtībā, un Obama apceļojot Āfriku arī par to runāja. ASV ir sapratuši, ka šis ir daudz steidzamāks, akūtāks jautājums. Viņi ir apjēguši, ka tas rada arī milzīgas sociālās nekārtības Āfrikā, Azijā un citās pasaules vietās, citos kontinentos. Jāsaka, ka šīs kriminālās aktivitātes ir vienkārši mm, ieguvušas uh, neap neaptvarams apmērus un uh, rada aizvien lielāku bīstamību šajos reģionos. Ir jāparūpējas, lai uh, tiktu parakstīts saprašanās memorands nevien ar ķīniešu partneriem. Eiropas komisija, komisijas priekšsēdētājiem Barozo uh, šis jautājums ir jāparunā arī ar Ķīnas prezidentu un uh, jāparūpējas, lai uh, augstākās. Uh, politiskās personas Āzijā un Āfrikā beidzot sāk cīnīties pret šādiem noziegumiem. Mums arī ir jābūt daudz nepiekāpīgākiem. Varbūt, ka dalību valstis varētu beidzot pielikt punktu eh, šiem nelegāliem produktiem, tos, piemēram, publiski sadedzinot, ka tie ir konfiscēti. Patērētēm ir jāsaprot, ka nedrīkst pirkt šādas preces. Vakardien lasīju, ka Rietum Afrikā ir izmiruši uh, lauvas, tāpat tur tagad um, apkārt skraida pēdējie ziloņi, nu, kavēties vairāk nedrīkst. Tādēļ es pieprasu, lai komisija šo jautājumu izskata daudz ātrāk. 2009. gadā tika izstrādāts ieteikums dalību valstīm, un man šķiet, ka dalību valsts ir darījušas pārāk maz, ir pārāk maz kapacitātes, par maz uh, prioritāšu, gan uh, veicot izmeklēšanu, uh, gan gan pēc tam sodot noziedzniekus. Un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka mūsu kontinents kalpo par tranzīta valsti šādiem nelegāliem produktiem. Paldies, dargais kolēģi! Nākamā uzstāsies Sandrīne Beljē uz divu ar pus minūtēm. Viņa pārstāv zaļo grupu. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kungs, gudētie kolēģi. Mutiskais jautājums un rezolūcija, par ko šodien runājam, par ko balsosim šonedēļ, ceru ar lielu vairākumu to apstiprināsim, ir aicinājums risināt ļoti svarīgu un aizvien lielāku pieaugošāku problēmu pasaulē. Patrauc runātāja priekšsēdētāja, lūdzu izsakieties nedaudz lēnāk, lai tūk jums tiek līdz. Paldies, turpina runātāji. Faunasflora kontrabanda ir ceturtā lielākā tirzniec, nelegālā tirzniecība aiz, uh, uh, piemēram, ieročiem, narkotikām un tam līdzīgi. Uh, um, 27 miljardi gadā uh, tiek gūti no šīs tirzniecības, gan trīs trešdēļa elefanta Āfrikā tika uh, nogalināti pēdējo gadu laikā ziloņkaldēn. Um, Tā ir dramatiska situācija, tur nodarbojas galvenokārt kriminālas bandas no Sudānas. Pēdējo gadu laikā arī kriminālie tīkli kļūst aizvien agresīvāki. Viņi uh, nogalina ko, koraļus, bu, ro, degunraģus un citas uh, sugas. Uh, Tagad mēs ļoti daudz zinām par to, kā tas notiek, un tas vairs nav tikai biodaudzētības jautājums, tas attiecas arī uz valstu stabilitāti. Vairākas pētījumi norāda to, ka šīs aktivitātes arī finansē organizā, organizēto noziedzību pasaulē, naudu atmazgāšana, tas arī uh, finansē teroristu aktivitātes. Uh, arī mm, savaļas dzīvnieku aizsargi notiek nogalnāti šī noziedzība kļūst par draudiem mieram un drošībai. Interpols un citas starptautiskās instances arī prasa starptautiskajiem tiesības sargiem cīnīties pret šo kontrabandu, stiprināt valstīs arī nepieciešamo likumdošanu, lai varētu cīnīties pret noziedzīgiem tīkliem. Uh, ja biodaudzveidību nepietiktu, lai varētu aizkustināt starptautisko kopienu 2014. gada sākumā, mm, lietas var uh, jāmaina. Eiropas Savienība ir tranzīta zona šai kontrabandai. Eiropas parlaments ir pieņēmis uh, pasākumus un uh, tad ir šādais rezolūcija atbilstīgi tai. Eiropas Savienība nepieciešami efektīvi rīki, dalībvalstīm jāharmonizē savu likumdošana, jāiesaist muitas. Uh, aicinām komisiju un padomu rīkoties prioritāri arī to noteikti Eiropas Savienības darba kārtībā nulla tolerance pret šo sērgu. Merci beaucoup. Lielas paldies. Als... Paldies, dargā kolēģe. Nākamā uz divām minūtēm uzstāsies Džūlija Girlinga, kas runās EKR grupas vārdā. Thank you. Paldies! Vispirms vēlos norādīt uz to, ka manas grupas vārdā es atbalstu šo rezolūciju. Savvaļu sugu noziedzība, protams, ir eh, nosodām aktivitāte un uzskatām, ka eh, mums ir jāskat šis jautājums prioritāri. Eh, Nelīgi fiskāli, piemēram, sugu nogalināšana, piemēram, um, daņoreģu un ziloju nogalināšana tam līdzīgi satrauc uh, sabiedrību, bet nevajadzētu arī aizmirst mazākas sugas, kas ir tikpat svarīgas kā ziloņu un daņoreģi. Šī ir ļoti plāša kompleksa rezolūcija, kas nosedz dažādas jomas un detalizēt nevar šeit visu uzskaitīt. Vēlos tikai norādīt, ka mana grupa balsos par šo rezolūciju, tajā pat laikā vēlos arī arī minēt vienu, divas nozares, kas ir īpaši, aktuā, īpaši aktuāls manai grupai. Pirmkārt, aicinājums harmonizēt tiesību aktu šajā jomā un izsadēt kopīgas sankcijas. Es domāju, ka būtu kļūdaini pārāk lielu uzsvaru likt tieši uz šo pieeju, jo nebūs viegli to sasniegt un tā rezultātā